veiksmīgs, tas nekad neizdosies, un es domāju, ka politiski visaprātīgāk būtu to atsaukt. Paldies! Eh, a konkluzione del... Paldies! Noslēdzot diskusijas par šo darba kārtības punktu, gribu teikt, ka ir iesniegtas uh, četras rezolūcijas, un tagad uh, Esam noslēguši šo darbkārtības punktu un balsosim 12. Nākamais darbkārtības punkts. Mutiskais jautājums komisijai par Eiropas Savienības un Merkozūra tirdzniecības sarunām. Pirmajam, pirmais izteiksies eh, Morēras kungs, viņš runās 5 minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Uh, Kolēģi, gribēju teikt, ka šis jautājums tika pārunāts starptautiskās tirzniecības komitejā, kuras priekšsēdis esmu es pats. sarunas ar Merkozūru valstīm atkal ir uzsāktas pēc ES eh, e Merkozur samita 2010. gadā. Sarunas uz brīdi tika pārtrauktas un tagad tās balstās uz vispārīgu tirdzniecības uh, eh, uh, eh, nolīgumu. Ir notikušas jau deviņas sarunu kārtas un joprojām nav noteikts konkrēts datums, kad tiks izteikti priekšlikumi par piekļuvi tirgumu. Vai komisija varētu mums sniegt kaut kādu pārskatu par to, kas tad īsti ir noticis un um, kādā gultnē sarunas ir e, ievirzījušās pēc tam, kad tās tika pārtrauktas uz ilgāk, e, uz, uz vairāk par diviem gadiem? Vai komisija var paskaidrot, kādi ir galvenie mērķi eh, nākamajai tikšanās reizei, kad tiksies Merkozur valstu ministri? 2013. gada janvāra beigās šāda sēde ir paredzēta Santiago, Čīlē. Eh, un tur tiks izskatīti tirzniecības jautājumi, bet eh, vēlējos jums uzdot vēl citus Tā tad Eiropas Savienība ir galvenais tirzniecības partneris Merkuzur valstīm. 20% no šajās valstīs saražotajām precēm nonāk Eiropas Savienībā ir uh, ārvalstu uh, investīciju direktīva, uh, kas nosaka šādas tirzniecības apjomu. Tas ir sasniedzis jau 200 miljārdus eiro. Uh, Viņi mums ir ļoti svarīgi partneri, viņi arī cenšas ievērot visus vidas standartus, kas ir uh, uh, spēkā Eiropas Savienībā. Un tagad uh, tirzniecības apjoms ir palielinājis vēl par 45 miljardiem. Tā ir ļoti apjomīga summa. Šāda tirzniecības nolīgums lēkšana, protams, ir svarīga abām iesaistītajām pusēm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 Mēs esam sākuši šīs sarunas uh, uz visai neizdevīgiem noteikumiem. Mēs sarunas jau sākām pirms desmit gadiem un joprojām nesam pielikuši tām punktu. 2010. gadā sarunas tika pārtrauktas, tagad ir radušies jauni šķēršļi, visu laiku tiek sprausti kaut kādi sprunguļi riteņos un tas notiek abās pusēs. Pēdējā laika notikumi Merkuzūra valstīs visu ir padarījuši vēl sarežģītāku. Ir ieviesti protekcionistiski pasākumi un ir iestājušās organizācijā vēl citas valstis, kas vēršas pret brīvo tirdzniecību ar ES. Nu, tie ir ļoti slikti mm, notikumi, ļoti sliktas zīmes. Tā ir tāda ekonomika, kas ir virzīta pati uz sevi, un tas nenāks par labu pasaules tirzniecības liberalizācijai. Latīņa Amerika tagad atrodas uh, tā kā krustcelēs, Meksika, Čīle ir atvērušas savus tirgus Eiropas Savienībai. Uh, un eh, visām ES valstīm ir attiecības, eh, tirzniecības attiecības ar Čīli un Meksiku, bet Argentīna un citas valstis īsti to nevēlas darīt. Tās nevēlas eh, noslēgt pilnīgi brīvu tirzniecības nolīgumu. Pašreiz sarunas ar Eiropas Savienību ir nokļuvušas tādā stagnācijas posmā. Mm, jāsaka, ka prognozes arī mm, nav visai iepriecinošas. Vai te es negribu uh, šeit uh, iepīt kaut kādu zemtekstu savā jautājumā, bet gribēju pavaicāt, ko jūs par to visu domājat, vai joprojām ir iespējams lolot cerības, ka uh, sarunas atkal ievirzīsies tādā gludākā gultnē varbūt mums eh, ir jāmaina eh, apstākļi un mehānismi, lai parūpētos, ka mūsu Merkosur partneri maina savu viedokli, lai galu galā mēs varētu eh, ievirzīties finiša taisnē. Nu, es neesmu pārāk optimistiski noskaņots, nezinu, vai mēs tiešām varam kaut ko mainīt, grozīt, bet mēs nedrīkstam izlaist no rokām savus pēdējās iespējas. Es šo jautājumu uzdodu komisijai, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi gan Eiropas Savienībai, gan Merkozur valstīm. Paldies, un tagad tošu vārdu komisāram De Guhta kungam, lūdzu. Mister, uh... Priekšsēdētāji kungs, godātie parlamenta deputāti, Būtu godīgi atzīmēt, ka sarunas par asociācijas nolīgumu uh, Uh, īstenībā nenorisinājās tā, kā komisija to vēlētos, bet jāsaka, ka mēs esam savu darbu darījuši pēc labākās sirdsapziņas, tad, kad atsākām sarunas 2010. gadā. Un jāsaka, ka Merkuzūra valsts arī bija apņēmības pilnas kaut ko darīt lietas labā. Sarunas galvenokārt uh, skāra galvenos principus un normas nolīgumā, lai veidotu uh, tādu labu pamatu Mm, abām valstīm iesaistīties tirzniecības attiecībās un uh, lai būtu noteikts konkrētas saistības. Sarunas par dažām nodaļām uh, virzās ļoti labi, piemēram, par izcelsmes norādēm, par uh, ārvalstu investīcijām un tā tālāk. Bet par papildus piekļuvi uh, abu partneru tirgiem joprojām uh, nav panākts nekāds progress. Tāpat ir jānāk arī par valsts iepirkumu. Ir jāsamazina tarifi, importēšanas tarifi un arī citas uh, nozīmīgas barjeras. Jāsaka, ka pašreiz izmantotās metodas un mehānismi ir sevi izsmēluši un ir jādomā par jaunu pieeju. Eiropas Savienība ir teikusi, ka vislabāk progresu varētu panākt, ja abas eh, partneres, abas līgums liedzēja puses piedāvāt brīvu piekļuvu tirgiem un pakalpojumiem savā teritorijā. Bet Merkuzur valstis joprojām nav nākušas mums eh, kaut solīt pretī. Es gribēju šo jautājumu apspriest apspriest augstākajā līmenī. Tādēļ nākamā nedēļa pietikšu, piedalīšos sanāksmē ar SELAK valstīm 26. janvārī Santiago, Čīlē paturēsim prātā, ka iekšpolitika Merkozūra valstīs ir visai sarežģīta un, protams, tas ietekmē sārunu vešanu pirmām kārtām, eh, kuras valsts ir piederīgas Merkozuru un kuras nē. Paragvaja tika izslēgta no Merkozura, Venecuēla darbojas ļoti negribīgi un jāsaka, ka arī Bolīvijā stāvoklis nav tik viennozīmīgs. Un, protams, tas sarunu eh, tempu nekādā ziņā nepātrina un bez um, tādas vienotības Merkuzur valstu pusē mēs nevaram pieņemt skaidrs risinājums. Mums uh, ir arī radušās zināmas šaubas, vai visas šīs valstis uh, ir bruņojušās ar pietiekamu politisko gribu, lai ātri noslēgtu sarunas. Santiago, es uh, vēlos runāt skaidru valodu ar Merkuzuru partneriem, lai mēs visi varam vienoties par to, kas ir jāievēro, lai sarunas uh, beidzot uh, varētu turpināties, lai netiktu bremzēta turpmāka norise priekšsēdētāji, godātie deputāti, neskatoties uz visām grūtībām, Eiropas Savienība turpina veist sarunas par pietiekami līdzsvarotu, pārdomātu un ambiciozu tirdzniecības nolīgumu. Ja tas tiks parakstīts, tas nāks par labu abām līgumslēdzēju pusēm. Krīzes laikos mums ir jāpiedāvā jauns iespējas uzņēmumiem un pilsoņiem. Protams, es parlamentu turpināšu informēt par turpmāko notikumu attīstību. Gatavojoties samitam Santiago, es esmu par šo jautājumu diskutējis arī ar kolēģiem reģionā un man ir radusies tāda sajūta, ka viņiem ir grūti kaut ko piedāvāt, grūti izteikt priekšlikumus. Iespējams, ka Merkuzūra valstis eh, nedarīs to vienas dienas laikā, bet tajā pašā laikā Viņi ir pietiekami norūpējušies un negrib tagad jau pārtraukt sarunas. Viņi saprot, ka tam būs ne tikai ekonomisks, bet arī politisks sekas, bet viņiem beidzot ir jāsaprot, ko tad īsti darīt, vai iesaistīties brīvas tiešniecības sarunās. Protams, mums jau arī tas uh, nenozīmē tādu vienkāršu knipju uzsišanu, tas ir pietiekami grūts darbs. Viņiem ir jāizvēlas, uh, vai viņi šīs sarunas turpina vai nē. Un eh, turpmāko nedēļu un mēnešu laikā mums jāsaprot, ko īsti darīt mums, eh, vai mums ir jāturpina gaidīt, vai jāizdara spiediens, vai nedaudz jāforsē notikumu gaita, vai ir jādodas uz PTU. Mehānismi un regulējums, eh, kas ir pieņemts daudzās Merkuzur valstīs, piemēram, Ar Argentīnā, bet ne tikai Argentīnā, mums arī beidzot būs jāizdara kaut kāda izvēle. Uh, Mēs eh, esam pietuvojušies eh, tādam ļoti nozīmīgam brīdim, esam krustcelēs, kad ir jāsaprot, kur pusi doties, ir jāpanāk progress Un es ceru, ka mēs to pieredzēsim nākamā nedēļa samita laikā. Un tad, eh, kad jūs man uz šeit uzaicināsiet, es pēc iespējas ātrāk vēlēšos jūs informēt par eh, samita norisi. Paldies! Tagad uzstāsies politisko grupu runātāji. Pirmais ir Sala Frankas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi! Es domāju, ka esam iesaistījušies šajās debatēs īstajā brīdī, jo nākamā nedēļa jau notiks CELOC ES samits Čīlē, Santiago. Mums ir asociācijas nolīgums ar Meksiku un Čīli, un tas patiešām jau ir nesis pirmos darba augļus, un septembrī mēs noslēdzām apusējo nolīgumu ar. Uh, Latīņu Ameriku, un tāpat mums ir nolīgums ar Kubu. Eh, viss izskatās ļoti cerīgi, un Madridē, kad notika kārtais samits, man bija iespēja uzstāties, un eh, de Guhta kungs, es lūgtu jūs eh, panākt progresu šajās sarunās. Eiropas Savienība taču vēlas, lai tiktu pieņemts ļoti pārdomāts un ambiciozs nolīgums, kas ņems vērā arī visas raksturīgās īpatnības šajās valstīs. Priekš Priekšsēdētāji kungs, jūs pieskārāties arī politiskajai situācijai Merkozūra. Pēc sarunu uzsākšanas, ņemot vērā situāciju šajās valstīs, nav bijusi tāda iespēja uzlabot sarunu uh, klimatu. Mēs zinām, ka Paragvaja ir izslēgta no Merkuzūra un Venecuēlas progress ir ļoti gaus. Bet mums ir jāsaprot, ka tirzniecība ar šīm valstīm ir ļoti liela apjoma. Nu, varbūt kaut kas ir jādara, varbūt Merkuzūra valstīm arī ir jānāk soli mums pretīm, ir jābūt politiskai gribai. Ja viņu vidū nav politiskās gribas, kādas tad iespējas mums atliek? Komisāra kungs, varbūt, ka. Kā varētu vienoties ar, ar tām valstīm, kas patiešām ir izteikuši tādu vēlmu un varbūt tās varētu kaut ko piedāvāt. Es runāju par Urugvai, Paragvai un Brazīliju. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, tad, kad ir politiskā griba, tad ir ātrāk iespējams vienoties par kaut kādiem risinājumiem. Sūstus kungs, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dārgie kolēģi! Kā startautiskās tirniecības komitejas locekļi mēs gribējām organizēt debats par šo jautājumu parlamentā. ES un Merkuzur valstu vadītājiem un arī pilsoņiem tas ir iespējams. Nākamā nedēļa notiks uh, samits uh, Santiago un parlamentam patiešām vajadzētu uh, vērst vairāk starmešu uz šo problemātiku. Mums ir uh, jāuzlabo attiecības starp ES un Merkozūru valstīm, ir jāparūpējas par labāku piekļuvu tirgiem. Protams, globalizētā pasaulē mums ir jācīnās ar jauniem konkurentiem, tādēļ mums ir nepieciešams jaunas strateģiskas savienības. Padomājiet, kas notika ar Meksiku, Čīli, Argentīniju, Peru. Tur taču arī ir ļoti daudz sadarbības potenciāla ir jāparūpēs par pietiekami lielas brīvās tirdzniecības zonas izveidošanu. Protams, ir daudz šķēršļu un barjeras, bet tos nav cēlus Eiropas Savienības ļoti augstu vērtēja komisijas darbu un ļoti jauki, ka jūs parlamentu regulāri par to informējat. Bet mums ir jābūt ļoti nepiekāpīgiem un mums ir jānorāda, kuras robežas nav iespējams pārkāpt. Argentīna ir uzcēlus jaunas robežas un uh, Brazīlijas protekcionisms arī ir uh, jāapspriež. Īstenībā šī pat uh, drīzāk sāk izvērsties par politisku, nevis tīrzniecības stratēģiju. Un, uh, tirdzniecība kļūst par tādu kā politisko iniciatīvu šķēpu. Parlamentam ir e, jāuzstāj, lai sarunas tiktu atsāktas, un mums ir jāparūpējas par to, lai abas puses izteiktu pietiekami interesants piedāvājums vienotrai. Paldies, godējumie kolēģi! Ļoti žēl, ka mums nav saprātīga progresa, ka mēs nevaram norunāt brīvu uh, piekļuvas apmaiņu, ka šeit neraugoties uh, uz šo politisko vēlmi. Šīs uh, valstis ir pieņēmušas ierobežojušas likumus, ir tādas, piemēram, kā nodoklis eksporta precēm, arī atļaujas, licences, kas izmaksās 45 miljonus eiro Eiropas ražotājiem. Un arī enerģētikas sektora valstis cīnās pret protekcionismu, tas arī raida negatīvu signālu ārzemju investoriem un vēl no negatīvajiem aspektiem, par tiem es jau runāju, tagad par pozitīvajiem valstīs tiek ievērotas cilvēktiesības. Tātad 4,5 miljardi tā lēš komisija būs šis tirzniecības apgrozījums. Protams, demokrātijai un citiem jautājumiem ir jābūt neatņemamai nolīguma sastāvdaļai. Valstīm ir jāspēj cīnīties par demokrātiskām vērtībām un aizstāvēt arī savas ekonomiskās intereses. Uh, un ļoti ceram, ka būs progress panākts nākamajā samitā starp Eiropas eh, Savienību un, un Eirolat valstīm. Mēs gaidām struktūrētu pieju, lai mēs varētu cīnīties pret. Voilà de... Grezes kundze, godējumie kolēģi. Mēs esam parakstījuši nolīgumu ar Kolumbiju, ar Centrālo Ameriku. Un mums ir nepieciešams panākt līdzsvaru visā reģionā. Tad izaivielu imports, lauksaimniecības ražojumi. Uh, Mēs redzam ļoti bieži šo Latviju Ameriku tā kā tādu lauksaimniecības lauku, no kurienes mēs saņemam preci, un otras puses arī eksports, gan izdevielas, gan pakalpojumi. Pagaidām šī attīstība, šie notikumi nevirzās tā, kā mēs to vēlētos. Mums ir nepieciešams veicināt šīs sarunas, ņemot vērā šo sametu, kas būs marta beiga, mēneša beigās. Uh, Un ir dažādas valstis, deviņ, valsts ir dažādas, de, piemēram, Paragvaja ir pēc apvērsuma, un arī Venecuēlē prasīja savas tiesības Čīle, Peru, Ekvatora. Tātad mums ir jāturpina šīs sarunas. No vienas puses ir jābūt visaptvarošām sarunām, no otras puses ir jāizstrādā sava po politika, un Tātad es esmu bijusi arī referente par biopirātisma jautājumiem. Nu, likumdošanu daudzās valstīs ir ļoti labi likumi, piemēram, Brazīlijā aizstāvot ģeneriskos resursus, arī īpašuma tiesības. Mēs uzskatām, ka jāvirzās ļoti ātri, kaut kāda bremzēšana nebūs produktīva. Mēs gribam, lai būtu lielāka reģionālā integrācija, tāpēc ir nepieciešams meklēt integrētus risinājumus un jāveic šīs sarunas ar labiem partneriem. Paldies! Tagad dosim vārdēmai Maklārkinai, lūdzu. Kolēģi, potenciālie nolīguma ieguvumi starp ES un Merkosūru ir ļoti lieli. Kombinēts tirgus 8 miljonu iedzīvotājiem. Ļoti žēl, ka mēs esam iestiguši jau trīs gadi kopš saruna atsākšanas. Abām pusēm ir nepieciešams atbalsts, lai virzītu uz priekšu. Abām pusēm ir jābūt gribošām, atvērt savus tirgus apusēji izdevīgā veidā. Un tāpēc es nosodu arī protekcionisma pasākumus, ko ir veikušas dažas Merkosoru valstis. Šeit ir Argentīna jāpiemin. Arī jāatsaucas arī par gadījumiem PTO panelī, kur ir sagaidāms lēmums par labu Eiropas Savienībai. Um, arī mēs respektējam Falklendu salu tiesības uz pašnoteikšanos un negribam, lai britu biznesi tiktu diskriminēti. Diskriminācija nav iespējama, nav pieņemama, mums ir jāturpina, jāatbalsta tiesniecības aktivitātes, un es, es arī paužu tām savu atbalstu šeit. Ja, kolēģi, Liels paldies, un tagad Dārtmats. Uh, uh, Es izmantošu šo iespēju un parunāšu par Brazīliju. Brazīlija IKP ir 2,48 triljonu dolāru. Eh, salīdzinājumam apvienotā karalistē tas pats ir 2,43 triljoni. Un parasti tā aritmētika saka, ka apvienotās karalistes ekonomika ir 97% no Brazīlijas ekonomikas izmēra un 37% Brazīlijas tirdzniecības notiek ar citām valstīm Latīņamerikā un Centrālamerikā, un to visu var samērot ar apvienotās karalistes 40% tirdzniecības apgrozību ar Eiropas Savienības valstīm. Tomēr šeit ir kritiski atšķirības starp Brazīliju un apvienoto karalisti. Nav neviena, pilnīgi neviena Brazīlija, kas uzskatītu, ka Brazīlijas 37% tirdzniecības apgrozījuma ar citām Merkursam valstīm ir kaut kāds iemesls, kas liktu Brazīlijai iestāties kādā politiskā savienība. Gluži pretēji situācija. Apvienotā karaliste, profesionālie politiķi, establishment pārstāvji nepārtraukti apgalvo, ka apvienotās karalistes 40% tirdzniecības apgrozījuma apgrozījums ar Eiropas Savienību, kas gal galā ir deficītā un arī iet uz leju šis apgrozījums. Viņi uzskata, ka šis fakts pats par sevi ir pietiekams pamatojums, lai Lielbritānija iestātos politiskā savienībā un kļūda par Eiropas Savienības dalību valsti turpinātu būt. Tātad šis arguments ir ļoti dīvains, tas ir tukšs un nevajadzīgs un viltots, tāpēc es ceru, ka šī situācija tiks pārskatīta šauts kungs tālāk. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Politiskās integrācijas process Latvijā-Amerikā ir um, ļoti ievērojams. Es domāju, ka tas ir globāls nozīmes emancipācijas process, un Eiropas Savienība varētu uh, dot savu pienesumu. Merkusurs uh, no ekonomiskā viedokļa ir ļoti labs dzinējspēks, mūsu partneri to ir pasvītrojuši un uh, izaicinājuši mūs atbalstīt šo procesu ar uh, attiecīgu nolīgumu. Es apsveicu to, ka Eiropas Savienība Brazīlija un citas Merkusur valstis uh, ar tirsniecības nolīgumiem un uh, ekonomisko sadarbību ir vienojušās par šiem jautājumiem un dod savu pienesumu Dohas procesā. Es domāju, ka tas ļoti atbilst arī Eiropas Savienības ārējās tirzniecības interesēm, tas ir salīdzināms arī ar ASV interesēm. 21. gadsimta otrajā dekādē izaicinājumi ir bijuši ļoti lieli. Es domāju, ka tas dod ļoti labas iespējas visiem gan izglītības jomā, gan pētniecības jomā, gan nabadzības un bada apkarošanā, gan vides, gan klimata izmaiņa apkarošanā, gan tirdzniecības ziņā. Mēs uzskatām, ka ir ka pēdējie mūsu partneri politiskie lēmumi, tā skaitā Argentīnas un Brazīlijas lēmumi, norāda to, ka viņi ļoti seko līdzi krīzei Amerikas Savienotajās valstīs un Eiropas Savienībā. Paldies! Dajan Dots, lūdzu! Thank you. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, kolēģi. Līdz šim sarunas nav bijušas veiksmīgas, un mēs esam pateicīgi komisārkungam, kas šorīt no rīta sniedz jaunāko informāciju par to, kur mēs atrodamies šajā procesā. Komisārkungs, no rīta jūs stāstījāt, ka sarunas drīz nonāks e, pie tādas fāzes, kur jums vajadzēs lemt vai mainīties ar tirgus piekļuvis e, piedāvājumiem attiecībā uz precēm, uz pakalpojumiem un iepirkumu līgumiem. Es gribēju atgādināt jums, ka e, Ziemeļīrija ietekme no tā varētu būt sekojoši. Tā, es runāju par valstīm, ka šeit varētu būt ļoti graudjos ietekmi no šī nolīguma uz īriju un citām valstīm, kur ir lauksaimniecība. Šāds nolīgums liktu zaudēt 13 miljārdus eiro. Mums vajadzēs maksāt šo cenu, tā ir ļoti augsts cena. Un es gribētu teikt, ka tomēr nevajadzētu uh, upurēt lauksēmniecību, tad, kad jūs vedat runas ar tirgus speciālistiem. Jūs teicāt, ka jūs gribat līdzsvarotu, ambiciozu nolīgumu ar Merkosur, vai jūs nevarētu mums dot garantijas un arī tīpaši lauksamniekiem no Ziemeļīrijas, tad garantīs par to, ka šajā sarežģītajā ekonomiskajā situācijā uh, Eh, kur izēvielu cenas ceļas eh, un peļņa krītas. Eh, ir arī lauksimnības budžets samazināts. Mēs tagad arī strādājam ar komisijas priekšlikumu, kur, kas ir negatīvas pārtiks ražošanai. Vai jūs aizstāvēsiet īrijas zemnieks un līdzīgus tiem visā Eiropas Savienībā? Paldies, un tagad uh, uzstāsies atsevišķi runātāji. Vispirms došu vārdu Fjellner kungam. Paldies, es gribētu iesakot teikt, ka es esmu ļoti priecīgs, ka Eiropas parlaments atbalsta šīs sarunas, saka, ka tās ir jāturpina. Šis ir ļoti pretrunīgs jautājums, bet lieta tāda, ka ja mēs stiprinām mūsu attiecības eh, ar Merkosuru, mēs iegūsim ļoti daudz, astoņu miljonu cilvēku, Dienvidamerika, Eiropa un. Tad sarunas ir sarežģīts, diemžēl protekcionisms joprojām ir uh, arī Eiropā un Dienvidā Amerikā attiecībā uz rūpnieciskiem ražojumiem ir protekcionisma gadījumi. Un tieši šo iemeslu dēļ mēs uzskatām, ka šīs sarunas varētu dot mums ļoti daudz. Merkosors un Eiropas Savienība viens otru papildina. Mēs esam ļoti svarīgs galamērķis lauksaimniecību, la, lauksaimniecības produktu importam arī no mums tiek eksportēt uz turien lauksaimniecības produkti. Ja mēs noslēgsim šo līgumu, tad cenas lauksaimniecības jomā būs zemākas un arī Merkosur iedzīvotāji no mums varēs iegūt vairāk un labāks pakalpojums pakalpojums ar izrīgajiem nosacījumiem šīs sarunas, kur ir vislielākie rezultāti sagaidām, bieži vien ir arī pašas grūtākās. Tāpēc es tomēr gribētu lūgt komisijai nepadoties. Varbūt jūs varētu izstrādāt arī tādu kā plānu B. E, šī nav pirmā reize, ka mēs runām, sar, vedam sarunas ar veselu reģionu. Diezgan grūti runāt ar veselu reģionu, bet varbūt jūs varētu nedaudz sadalīt lietas pa fragmentiem un izvēlēties kaut vai vienu daļu, kaut vai Brazīliju, teiksim. Uh, un tur ir sagaidāms vislielākais izdevīgums un pēļņa, un arī viņiem ir nepieciešami mūsu produkti no Eiropas. Varbūt jūs varētu turpināt šīs sarežģītās sarunas, vai paralēli arī izstrādājot plānu B, lai mēs kaut kur neiekapsulēmies. Paldies, Bērns Lange. Priekšsēdētāja komisāra kungs, dārgie kolēģi, man šīm debatēm liekas trīs svarīgi punkti. Pirmkārt, jā, mēs dodam signālu, ka mēs vēlamies sadarbību ar Merkusur valstīm, jo mums ir daudz kopīgu vērtību. Šolts kungs norādīja uz kopīgām vērtībām cīņā pret nabadzību un bezdarbu. Uh, Tieši to dara arī Brazīlija. Ir ļoti daudz līdzība, ir ļoti daudz uh, ekonomiskās sadarbības. Mēs vēlamies nolīgumu, mēs vēlamies ciešāku sadarbību. Tam būtu jābūt uh, šī, šo debušu signālam. Otrakārt, skaidri jāsaprot, ka mums ir jāizšķiro, kā nākotnē notiks sarunas, un te pirmkārt ir ļoti rūpīgi jāpadomā par to, kuras valstis ied, vēlas vest sarunas kopā ar Eiropas Savienību. Bolīvija vai Ekvadora, vai tās tur, pied, vai tās tur iedars vai nē, kā tad ar citām valstīm. Tas ir vispirms ļoti ātri jānoskaidro, un ātri ir jānoskaidro arī tas, kāds būs šo sārunu saturs, jo nevar būt tā, ka no Britu puses un to kas tiek prasīts no Merkusur valstīm, ir ļoti atšķirīgs. Tātad otrkārt ir jāizšķiro, un šim procesam ir jānotiek ātri. Un treškārt tur ir jāpavēl apakšā svītri, vai nu jā vai nē. Bet nevar būt tā, ka šis saruna process ilgst vēl desmit gadus. Paldies! Paldies, Renāta Vēber, lūdzu! Viņš šobrīd neatrodas zālē. Lasaka kungam vārds lūdzu předsedo, pane komisaři. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es domāju, ka mēs varam atklāt sacīt, ka saruna ātrums, ātrums ar Merkusur valstīm ir ļoti lēns, un rezultāti, kas ir sasniegti, ļoti vāji. Ir pareizi tas, ka iekšējā situācija Merkusur valstīs neļauj mums likt pārāk lielas cerības, bet tāpēc Eiropas parlaments atbalsta ambiciozu īstermiņa brīvās tirdzniecības nolīgumu. Mums arī ir uh, jāatbalsta, mēs arī nedrīkstam atbalstīt protekcionistiskus uh, pasākumus. Ir jāspēr. Uh, ir jāņem vērā tas, ka dažas spēr soļus pretējā virzienā, un tāpēc ir nepieciešams PTO rast uh, sabiedrotos, lai cīnītos pret šiem negatīviem signāliem. It īpaši ir jāpievēršas Venecuēlē. Šīs valsts uh, dalība pavisam noteikti būs fakts, kas radīs sarežģījumus, bet ir jāsaprot, ka tad, kad Venecuēla iestāsies, tā ir jāpieņem tas, kas jāpiekrīt tam, kas ir pieņemts. Uh, Un tāpēc mums ir jāpielāgo savas sarunas, ņemot vērā šīs ekonomiskās intereses. Paldies Lasakungam, tagad Aldrih kungs. Okay. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Paldies, priekšsēdētāji. Dienvidamerikas valstis, Merkusur valstis ir apvienojušās muitas uh, savienībā, un tās ir labs Eiropas Savienības partners. Uh, Brazīlijas prezidents Da Silvas kungs eh, pirms vairākiem gadiem arī parādīja, nostiprināja tirdzniecības nolīgumā šo sadarbību ar Eiropas Savienību 2000, kaut gan no 2010. gada. Daudzas, daudz jautājumu joprojām nav atrisināti, lai gan šis līgums tika noslēgts 2010. gadā. Mūsu sarunās šobrīd būtu jāpasvītro mūsu vēlme virzīties uz priekšu šajā sarunās gaidāmajā sanāksmē Santiago būs daudz, kas jāpanāk. Ja tirdzniecības apmaiņas starp uh, tirgu, kur ir 250 miljoni, ar 500 miljoniem Eiropas Savienības uh, pilsoņu un uh, 300 miljoniem Merkusur valstu pilsoņu vēl palielinās, tad uh, tas nāks par labu gan Merkusur valstīm, gan Eiropas Savienībai. Es domāju, ka mūsu, es ceru, ka mūsu draugi būs pragmatiski un atbalstīs tālāku sadarbību. Paldies! Paldies Paškas kungam un tagad Ferēras kungam vārds lūdzu. Obrigado, senhor. Paldies, priekšsēdētāj komisāri. Tirdzniecība ir abstrakta ideja, tā var atbalstīt ekonomisko izaugsmu darbietu radīšanu, taču, ja tirdzniecība netiek regulēta, ir pilnīgi brīva, tā var arī darbietas iznīcināt, eh, bremzēt attīstību un arī vidi iznīcināt eh, Eh, nonākt globālā konkurencē, tas eh, ir process, zinām, mērā pretrunīgs, kurai plus un mīnusi. Tas jāatcerās, atbalstot institucionālu šo nolīgumu. Tātad plusi un mīnusi ir jāatrod pareizie mehānismi katram reģionam. Daudzreiz reģioni, valdības, kas neatsakās no savas suverenitātes, neatkarības, aizstāv patiesībā savas tautas intereses. Viņi ir pieraduši, e, ka jācīnās ar e, neoliberālu e, politiku, kas patiesībā noved pie sociāla, ekonomiska un ekoloģiskas katastrofas. Un jāļauj viņiem tas darīt. Tas nav nekādā veidā pretrunā ar mūsu principiem. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdus un nākamais runātājs Brons. Jā, ir zināms, ka es neesmu ES entuziasts. Ja nu reiz mums tā ir vajadzīga, tad labāk esmu eiropeiskāks nekā mazāk eiropeisks. Šīs sarunas starp ES un Merkusuru un citām tirdzniecības asociācijām parāda, ka Eiropas Savienība nav tikai uh, uz Eiropu vērs uz savus uh, intereses, bet globāli. Tās ir kosmopolītu neoliberāļu ambīcijas, uh, par uh, pasauli bez robežām, kurās preces, pakalpojumi un cilvēki e, varētu pārvietoties bez jebkādiem ierobežojumiem. Taču rezultāts ir ne tikai tas, ka daudz tautas kultūras pazudīs, izzudīs, bet ka dzīves standarti um, izlīdzināsies vienā līmenī, kas gan nebūs tas, ko mēs baudam šodien Eiropā. Uh, neoliberālā teorija ir tāda, ka visa pasaule iegūs ekonomiski, taču tās nebūtu, nav obligāti patiesi. E, un ne katrs kontinents, ne katra tauta no tā patiesībā iegūs. Paldies! Paldies, un tagad Odikungs. Paldies priekšstādātāja komisāra kungs. E, Merkusors e, tika izveidots 91. gadā ar asociatīvo līgumu un Jums ir dalība valsts sniegts mandāts. Un varbūt vajadzētu šo mandātu vismaz atjaunot, aktualizēt ministru padomē, jo ekonomiskā situācija ir mainīsies. Kopš 91. gada ir, divas, ir 12 valsts vēl iestājušās Eiropas Savienībā un ir Lisabonas līgums, kurš prasa ratificēt komerc līgumus. Padomu, diemžēl, nav klāt, arī tai vajadzētu piedalīties šajās debatēs. Eh, pēc būtības sajūta ir tāda, ka eh, šie abi bloki, tā kā tu intereses vairs nesaskan. Eh, Merkusur blokam ir mazāka uzticība Eiropas Savienībai attiecībā uz ekonomisko un finansiālo sistēmu. Un komisārkungs, jūs sakat nē, bet tad, kad mēs esam tur uz vietas, piemēram, Brazīlijas prezidents visos dialogos ir saka, ka tā ir monetārā politika, kas traucē, bet neviens nereaģē. Uh, Un uh, jāsaprot šī situācija. Mēs tāpat laikā mums ir tādi reāli motīvi neusticēties šīm valstīm. Paragvai, piemēram, nelegālā veidā darbojas. Muitas uh, savienība arī tur nedarbojas, neviens neko nesaka. Arī tirzniecība netiek godīgā veidā, pastāv protekcionisms tur. Uh, Malīnu salās, piemēram, es esmu pārliecināts, ka ir nepieciešams pārbaudīt, vai eh, šī zona, šī teritorija garantē to teritoriālo un eh, visādi cita veida drošību, lai mēs varētu viņiem sniegt savu uzticību un sadarboties politiskā un ekonomiskā veidā. Paties, kolēģi, un tagad Jaņes Barnoevā Garcia. Paldies priekšsēdī. es gribētu ļoti uzsvērti atbalstīt šo vēsturisko līgumu starp Latīņu Ameriku un Eiropas Savienību par Merkusūru. E, no nu, tā iegūs 800 miljonu cilvēku. Un līgums, protams, ir sarežģīts. Tajā ir skārti daudz redzniecības aspektu, tas nav vienkārši, taču 2010. gadā divas sievietes proti uh, Marija Terēza Fernandes de la Vega, Spānijas viceprezidenta, kas viesojās Argentīnā un tikās ar eh, Argentīnas prezidentu Kristīnu Fernandes. Eh, viņas vienojās un panāca to, ka eh, sarunas varēja atsākties. Nu, lūk. Sievietes ir parādījušas arī šajā līmenī tikpat daudz saprašana un spējas, kā uh, Vācijas kanclieru Merkeli, viņam, viņas atrada iespēju sarunas no jauna iekustināt un tās ievest, ievadīt drošā ostā. E, šķēršļi bija un e, runa bija nevis par atsevišķām valstīm, kas sagādāja problēmas, bet pašā augstākā politiskajā līmenī pietrūk politiskās gribas. To stācija arī sarunvedēji. Es biju parlamenta Merkusur delegācijas vadītājs, un mēs ļoti labi sapratām, ka pašā augšgalā valsts valdību vadītājiem ir jāiekustina šie procesi, un es priecājos, ka tagad tas tiešām arī noticis. Paldies, un tad vārds Elvārda kungam. Eh, jā, es eh, priecājos par iespēju atkal eh, paust savu nolīdzošu nostāju pret šo līgumu. Komisija ir gatava um, upurēt uh, ražotāju intereses šī nolīguma, šim nolīgumam. Ekonomiskie zaudējumi, kurus radīs uh, šis līgums, uh, radīs, uh, būs milzīgi īpaši lauksaimniecības jomā. Uh, uh, lielopu ražošana cietīs un lauksaimniecība kopumā. Eiropas lauksaimnieki piegādā mums, nodrošina mums pārtikas piegāžu drošību, bet arī nodrošina lauku dzīves veidu. Tie, kas uh, saka, ka lauksaimniecībā taču mēs nedrīkstam būt Protekcionisti e, tiem iesaka atcerēties, ka lauksaimniecība ir īpaša joma, e, kas ir tomēr e, īpaši jūtīga un ir jāaizsargā. Un mums ir jārūpējas par to ne tikai laukiedzīvotāji, bet es interešu dēļ kopumā. Aicinu komisiju neupurēt es lauksaimnieku intereses uh, uh, citu sektoru uz citu sektoru rēķinu. Paldies, un tad vārds kolēģim Nikolsonam. Paldies, priekšsēd. Uh, šis līgums tiešām varētu pavērt Pandoras lādīt. Uh, es lauksemnieki varētu būt liels zaudētāji tā rezultātā. Tas tādas augstas šarmuļas uzdzen. Man bija iespēja viesoties Brazīlē nesen un varēja pārliecināties, ka neskatoties uz komisijas solījumiem, uh, ka Brazīlija ir ideālā vieta, kur uh, ražot lielu gaļu, mēs redzējām kaut ko pilnīgi pretēju. Gribu skaidri sacīt. Izsakojamības standartiem Latvijā ir jābūt tikpat augstiem kā Eiropā. Tātad vismaz tikpat augstiem, ja ne augstākiem. Un īpaši tas ir nozīmīgi lielopu gaļa audzēšanas, lielopu gaļas jomā. Brazīlijā, Argentīnā vai Tālijas austrumos, jebkurā citā reģionā, kas neatbilst tiem pašiem augstiem standartiem, kurus mēs nosakam Eiropas Savienībā, viņu importiem nav vietas mūsu tirgū. Tik, pat, tik vienkārši tas ir. Uh, un uz šī principa mums ir jāpastāv. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Angurakim. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Eiropas Savienība izdara spiedienu uz Merkosuru, lai šīs tirzniecības nolīgums beidzot varētu tikt noslēgts. Tā ir uh, Eiropas imperialistiskās politikas uh, daļa, kas dažkārt tiek īstenot arī militārā veidā. Eiropas Savienība uh, cenšas izvairīties no Eh, tautas spiedienu, šeit ir runa par eh, liberalizāciju, par resursu privatizāciju, un tas viss notiek uz vietējo iedzīvotāju rēķina. Eh, ražošanas bāze tiek sagrauta, un lauksaimnieki kļūst aizvien nabadzīgāki. Turklāt tiek kaitēts arī videi. Eiropas parlamenta vairākums šajā kopējā rezolūcijā uh, atbalstīja monopolu, kas uh, nāk par sliktu vietējiem iedzīvotājiem. Un arī konfrontācija starp uh, valstīm tiek stiprināta, piemēram, eh, Kubas un Venecuēlas uh, pretnostatījums pastiprinās, bet pastiprinās arī uh, konkurence ar uh, Amerikas Savienotajām valstīm. Tagad Kristingers kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Jau vairākus gadus Eiropas Savienība ved sarunas par nolīgumu tirdzniecības jomā ar Merkusūru un cenšas to noslēgt. Un izskatās, ka atkārtojas vēsture. Tagad atkal šīs sarunas ir iestrēgušas strupceļā. Eiropas Savienībai atvērti tirgi ir svarīgi un nolīgumi, kas uh, padara šos procesus savstarpīgus, ir ļoti nozīmīga arī ekonomiskā ziņā. Un tomēr es gribētu uzdot jautājumu, vai savstarpīgums vispār šādās sarunās ir iespējams? Um, pētījumi no komisijas parāda arī, ka uh, tas varētu uh, radīt zaudējumus Eiropas uh, lauksaimniecībai līdz pat 7 miljārdiem, tā šādi skaitļi minēti. To komisijai vajadzētu paturēt prātā. Un kolēģi jau norādīja uz to, ka lauksaimniecības sektoram mēs nedrīkstam kaitēt. Tāpēc es atkārtošu savu prasību, uh, ka jābūt uh, sadaļām no līgumos par ilgtspējību, kas ir piesaistītas uh, aizsardzības klauzulām. Uh, tātad, ja mēs importējam produktus no trešajām valstīm, tad tiem jāatbilst tādiem pašiem standartiem kā Eiropas Savienībā. Un tāpēc uh, sekojuši jautājums, komisāra kungs, kā komisija raugās uz ilgtspējības sadaļu iekļaušanu tiesniecības nolīgumos, kā parlaments to prasīja savā 2011. gada septembra ziņojumā. Vai ir arī um, plāns B komisijai, eh, kas notiks, ja eh, šī spriedze Merkusur valsts starpā turpināsies un nevarēs noslēgt šo nolīgumu, vai būs atsevišķi nolīgumi. Paldies tagad, eh, Kutaškungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Merkusūra ir astotais lielākais tirzniecības partneris Eiropas Savienībā, eksporti ir palielinājušies, un 2010. gadā Eiropas Savienība šim reģionam bija pirmais tirzniecības partners un arī lielākais investors. Uh, līdzsvarot tirzniecības nolīguma parakstīšanu šo reģionu nozīmētu labāku ekonomisko integrāciju, un tas būtu arī solis uh, pretī asociācijas nolīgumam, un tas būtu par labu abiem reģioniem. Šajā kontekstā uh, um, 2010. Uh, gadā bija labi, ka tika atsāktas sarunas, progress gan bija ierobežots, jo joprojām um, valstis reģionā īsteno protekcionistiskus pasākums. Es ceru, ka nākamās nedēļas sanāksmē Santiago de Čīle, komisār kungs, jūs tur arī piedalīsieties. Cerams, ka tur būs lielāka grība rast kompromisu. Liels paldies! Paldies! Dievs, Demērkungs! prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Maijā būs paies trīs gadi, kopš ir atsāktas sarunas. Es esmu par to, lai šīs eh, sarunas tiktu veiksmīgi noslēgtas. Ņemot vērā pieejamos datus, gribētu šo to piebilst. Merkosur ir lielākais pārtiks ražotājs pasaulē. Tur ir arī lielākās enerģijas rezerves pasaulē, un tas parāda, cik svarīgs ir šīs sarunas iesaistītiem pusēm. Rudenī mēs bijām Brazīlijā, un tur uh, guvām ļoti pozitīvu iespaidu, bet uh, tur bija arī daži pārpratumi varbūt. Jautājums ir, kas tad ir izdarīts līdz šim? Vai esam tikuši uz priekšu, runājot par um, dažādiem noteikumiem? Uh, Mm, varētu teikt, ka šeit tiek eh, runāts tā kā caur puķēm. Eh, rūpniecībā un lauksaimniecībā ir jāaizsargā mūsu intereses, un tas pats attiecas uz pakalpojumu jomu. Tāpēc es jūs gribētu aicināt, eh, komisāra kungs, šoreiz jūs atkārtot runājāt par politisko grību un gribētu jūs aicināt Čīlē parādīt politisko gribu un censties panākt uh, nolīgumu noslēgšanu. Īpaši svarīgi būs panākt progresu, pēc tam jums būs šeit jāuzstājas Eiropas parlamentā, lai mēs varam pieņemt lēmumu, balsoties uz labiem pamatiem, lai varētu tiešām izvērtēt, vai eh, varēsim rast progresu sarunu ceļā, vai drīzāk vajadzētu runāt par divpusējiem nolīgumiem. Paldies, tagad Mirska kungs lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Dargais de Guhta kungs, es ceru, ka jūs zināt, ka kādas ir problēmas sarunās. Vai jūs esat gatavojuši kompromisu lēmumus? Es neticu, ka tas tā ir, bet neizskatās, ka darbā ir iesaistījušies profesionāļi no Merkusūra vai komisijas puses. Tāpēc ar šī situācija šodien Vajag vienkārši atcerēties pretdempinga nodevas, kas uh, noved pie dempinga no Argentīnas un Indonēzijas puses. Mums ir nepieciešama profesionāļi sarunās Čīlē. Ja mēs nepanāksim reālu progresu šajā te um, tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un Merkusūru, tad uh, jāmaina eh, sarunu vedēju komanda. Paldies! Danke, Frau Kollegin Jekle. Paldies, tagad Jēglis kundze, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, jo īpaši pēc mūsu piekrišanas nolīgumam ar Peru, Kolumbiju un Centrālu Ameriku mums jāraugās, lai sarunas, tātad attiecības ar eh, lielāko uh, tirzniecības partneru reģionā Merkusur mēs nepataudētu no acīm. Ir svarīgi demokrātiskie principi, arī vides un sociālais standarti, kas ir jāievēro. Uh, Merkosur kopā ar Brazīliju, kas ir viena no BRIK valstīm, ir arī viena no dinamiskāk augošajām ekonomikām. Ek Eiropai šeit ir redzams potenciāls īstenot un paplašināt tiesniecības attiecības. Bet šādas intensīvas ekonomiskas attiecības abām pusēm nesīs labumu tikai tad, ja tiks ievērot zinām spēles noteikumi. Uh, Mums ir jāliek uzsvars uz tiesiskuma un cilvēktiesību principu ievērošanu. Vēl viena svarīga prasība ir starptautisku vīdes un darbņēmē standartu ievērošana. Importējot produktus no uh, eh, Dienvidamerikas, jo īpaši lauksaimniecības ražojums, ir jāievēro mūsu augstie uh, pārtiks drošības, uh, higienas, dzīvnieku aizsardzības un tam līdzīgi standarti, kas ir spēkā Eiropā. Mēs atbalstām nolīgumu ar Merkusūru, ja šīs prasības tiek ievērotas un ja abu reģionu cilvēki ilgtermiņā uh, iegūst no šīs uh, tuvināšanās. Uh, Paldies, kolēģi. Tagad vārds Kāpola Šantas kungam. Obrigado, senhor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es gribētu sveikt eh, Vitālu Moreju, Intekomitejas eh, priekšsēdētāju, un pateikties par komentāriem, ko viņš izteica šīs debatas sākumā. Es pilnībā atbalstu viņu teikto. Manuprāt, mēs visi esam viensprātis, ka nepieciešams veicināt labāku integrāciju starp dažādiem reģionāliem blokiem starptautiskā līmenī. Un tas noteikti nes labumu, nodrošina mieru, tirzniecību starptautiskā mērogā. Attiecībā uz Merkusuru valstīm Dinamika ir pozitīva dažos sektoros, bet citos eh, tā ir negatīva. Runājot par negatīviem aspektiem, es šeit domāju par ietekmi uz eh, cilvēkiem, par viņu tiesībām uz cilvēku tiesīgu dzīvi un tiesībām strādāt. Pētījumi ir parādījuši, ka varētu būt pozitīva ietekme eh, Eiropas lauksaimniecības sektorā varētu būt uh, grūtības ražot uh, konkrētus produktus, bet uh, Merkusur pusē savukārt pati ražošana ir zināmā mērā apdraudēta. Es ceru, ka komisija paturēs prātā rezolūciju, kas šodien vairākumu tiks pieņemta, un es ceru, ka konstruktīvi tas tiks izmantots un ņemta vērā ietekme šim asociatīvajam nolīgumam, kāda tā varētu būt uz abām pusēm. Paldies, kolēģi! Tagad uh, Zalba Bidegaina kungs lūdzu vārdu, lūdzu. Gracias, Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Eiropā ir dabīgs tirzniecības savienotais Amerikas kontinentā. Tas ir kultūrālu, valodas apsvērumu pēc un vēl dažādu citu apstākļu pēc. Tas nozīmē, ka mums ir jāturpina stiprināt savas saiknes Merkusūra ir ceturtais lielākais tirzniecības bloks pasaulē. Tas rada apmēram 80% no visa IKP reģionā. Un tur ir apmēram 250 miljoni iedzīvotāji. Pēc pagātnē piedzīvotajām grūtībām un sadarbības atsākšanas 2010. gadā mums ir jāvirzās uz galīgo mērķi asociatīvo nolīgumu jāpanāk stabils tirgus un jāveicina mūsu attiecību stiprināšana, kas eh, savukārt dos labumu abām pusēm. Eh, šī procesa ietvaros eh, parlaments demonstrē savu apņēmību. Mums ir jādarbojas koordinātā veidā, lai varētu panākt labāko iespējamo rezultātu. Gribu jums dot piemēru, kādu labumu šis līgums dos tiešas ārvalstu investīcijas Merkusur valstīs. Merkusur valstīs tās ir lielākas nekā mūsu investīcijas eh, Ķīnā vai kur citur. Ja mēs varam izveidot ietvaru šīs sadarbības eh, stiprināšanai, tad mēs varēsim virzīties uz priekšu. Mums ir jāsaglabā šīs savstarpējās saiknes, jārisina uzdevumi, kas pastāv abās pusēs Šodien jau ir teikts, ka mums ir jādemonstrē politiskā grība virzīties uz priekšu, risināt grūtības, kādas varētu rasties sarunās, un jācenšas panākt vienošanos, kas būs uh, noderīga visām pusēm. Paldies, Lavie kungs, lūdzu. Signor prezidente, alla... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ņemot vērā garās sarunas, kas jau ir notikušas diezgan neveiksmīgi pēdējo divu gadu laikā, No tā mēs visi varam uh, kaut ko mācīties. Pastāv problēmas Eiropas Savienības un Merkusur sadarbībā tieši lauksaimniecības jomā. Viņi no Merkusur puses grib, lai viņu preces labāk un vairāk tiktu pārdotas Eiropā, kur pretī mēs gribam, lai būtu lielāka atvērtība no viņu puses uh, attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu un pārstrādātiem produktiem. Uh, Mums ir tāda kā nesaprašanās siena starpā, un risks ir ārkārtīgi augsts. Tas ir risks, kas var skart mūsu lauksaimniekus. Eiropas lauksaimniecības sektors varētu ļoti būtiski uh, eh, ciest. Mēs eh, runājam par jaunu lauksaimniecības politiku, par tās pārskatīšanu par to, ka nepieciešami augsti kvalitatīvi produkti, lai nodrošinātu mūsu patērētājiem uh, kvalitatīvu pārtiku un ievērot veselības prasības. Mums ir jānodrošina, lai šo produktu konkurētspēja netiktu grauta Eiropas tirgū. Tāpēc es ceru, ka Šajā jomā, tāpat arī visos citos divpusējos līgumos, par kuru Eiropas Savienība ved sarunas, ka tā visa rezultātā lauksaimniecība Eiropas Savienībā netiks ziedota uz uh, piespiedu līguma altāra. Kā mēs uh, varam redzēt, ka tas varētu notikt starp Eiropas Savienību un uh, Merkosur. Paldies, Dantēna kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs. Protams, uh, divi lieli ekonomiski bloki, kā Eiropas Savienība un Merkosūrs, tiem ir uh, skaidrs partnerattiecība intereses. Tas nozīmē, ka mums ir intereses noslēgt nolīgumu. Bet, kā jau te tika norādīts, Es gribētu pievērst jūsu uzmanību tām, kā attīstās Eiropa, arī Dienvidamerikas kontinents uh, šajā brīdī. Mēs neesam uzturējuši to pašu ekonomisko situāciju, cilvēki ir mainījušies, un uh, mūsu parlaments uh, gluži leģitīvi, man liekas, jums norāda, ka ir nepieciešams šo mandātu atjaunot. Vai jūs pašreizējās sarunās varētu mums sniegt pārliecību ka būs eh, divpusēji šīs attiecības un tiks aizsargāti patērētāji. Mēs pēdējos mēnešos esam pieredzējuši, ka Dienvidamerikas valstis bez kautrēšanās veids protekcionistiskus pasākums, jo tie viņiem ir ērti, tiem ir finansiāls pamats, un mēs prasam no savas puses santāros pasākums, pasākums, kas aizsargā Eiropas patērētājs. Mēs zinām, ka mūsu uh, patērētājiem ir ārkārtīgi svarīga uh, viņu patērētās pārtikas kvalitāte. Paldies, vārds uh, deputātam Glatfelderam. Lūdzu, izmantojiet citu mikrofonu. <laughs> Paldies, priekšsēdētāji. Nav jēgas ar varu turpināt uh, Merkusur sarunas, jo mums nav izdevies panākt uh, progresu. Ir ļoti daudz politiski šķēršļi, uh, lai panākt uh, rezultāts. ES uh, dalībvalstu uh, pusē, gan arī uh, no Venecuēlas puses, no, no Merkusur puses. Tas, ko nevar panākt, to nevajag var mēģināt izsist. Uh, Eh, arī saruna mandāts nebija pietiekoši precīzi noformēts. Tādēļ sarunas jāturpina ar tādiem sarunvedējiem, kuriem ir arī pietiekošas pilnvars. Ir eh, vajadzīgs jauns saruna mandāts, kas ņemtu vērā uh, lauksaimniecības tirgus aizsargāšanas nepieciešamību nepieciešamību un e, citas mūsu pilsoņu intereses. Ar šo sarunu mandātu, ar šo e, sarunu progresu, kas līdz šim bijis, mēs nevaram nonākt pie pozitīvu rezultātu. Paldies vārds Erāns Garcia kundzei. Paldies priekšsēdu komisāru. Eiropas Savienībai un Merkusuram ir jāturpina centieni abu pušu interesēs, lai uzlabotu tirzniecību. Par to šaubu nav. Taču mums ir jāpatur prātā riski, e, kas rodas pavarot vienoto tirgu šiem importiem, īpaši lielopgais un putngais. Lauksaimniecības ģenerāla direktorāts uh, uh, lūdz veikt pētījumu Uh, un tajā tika izgaismots Merkosur nolīguma uh, sekas attiecībā uz lauksaimniecību. Lauksaimnieki ienākumu mazītos, mazinātos. Kopumā tik zaudēs 33 tūkstoši darbietas Eiropā. Lauksaimnieku organizācija prognozes ir daudz pesimistiskākas vēl nekā komisijas prognozes. Diez vai šis ir īstais laiks palielināt imports no trešām valstīm šajās jomās bez skaidrām prasībām attiecībā uz appusējību. Un tas viss ir saistīts arī ar um, KLP, pa ko pat laban mēs runājam. Paldies, un tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Pirmais, uh, pirmā, kas uzstāsies, būs pat Rauneveša Paldies, priekšsēd, komisāri. Brīvās tirdzniecības līgums varētu dot būtisku ieguldījumu, lai tautsēmniecība kļūtu dinamiskāk un rastos jaunas darbietas, taču diemžēl. Kā tas ir jau pārāk bieži noticis, lauksaimniecība tiek izmantota kā e, tāds e, e, trum, tāda trumpi kārt šajās sarunās Ietekmes izvērtējums 2011. gadā parādīja, ka lauksaimniecības sektors ciest no šī nolīguma. Tam jābūt skaidram, tāpēc mums ir jānoraida šis nolīgums. Es lauksaimnieki e, ienākumu krietni samazinātos, viņu izdzīvošana būtu apdraudēta. Un arī patērētājiem ir jājūtas droši, ka pārtika, ko viņi patērē, ir droša. Gaļa ir sensitīvs pārtiks produkts. Eiropas lauksaimniekiem ir jābūt stipriem, tiem vajadzīgs mūsu atbalsts, tas nodrošina mūsu pārtiks neatkarību, un to nedrīkstam aizmirst, vedot šīs sarunas. Paldies! Paldies! Tagad vārds Luisam Paulo Alvešam. Paldies, priekšsēd komisāri! Komisija nedrīkst šajā sarunās aizvērt acis. 2011. gada mārta rezolūcijai par lauksaimniecību un tās ietekmu uz starptautisko tirdzniecību un otrādi. Diemžēl Merkusūra sarunā tas īsti nenotiek. Lauksaimniecība ir strateģisks sektors Eiropā. Tā nevar būt spēles kārts šajās sarunās lai gūtu tirdzniecību eh, eh, piekļuvu mūsu rūpniecības produktiem šo tirdzniecības partneru tirgos. Mums ir problēmas ar pārtiks drošību, arvien vairāk lauku teritorijas izmirst Eiropas Sanībā, tas tā nedrīkst turpināties. Mēs zinām, kāda ietekme būs šim nolīgumam, kādas problēmas tā var radīt īpaši atsevišķos Eiropas reģionos, piemēram, Azoros, ir uh, lauksaimniecībai pat strateģiska nozīme. Um, tagad Čikāla kundze. Paldies, priekšsēd komisāri. Es Brazīlijas nolīgums par gaisa transportu. Tā komisija mums sacīja, ka mums dos 460 tūkstoši vairāk pa pasažieris gadā un miljoniem eiro mēs iegūsim. Tad darbietas tiktu radītas, ienākumi gūti. Un 980 tūkstoši jauns darbietas tiktu radītas. Taču gribētu jautāt komisijai. Esmu referente gaisa transporta nolīgumam ar Brazīliju. Kāds, kā virzās sarunas attiecībā uz šo nolīgumu? Es Merkusur ministru līmeņa sanāksmē janvāra beigās, vai jūs runāsiet arī par šo līgumu? Vai jūs gatavojaties kaut ko darīt, lai sarunas par to iekustētos? Vēlos arī sacīt, ka sanāmā Merkusur vajadzētu arī ņemt vērā vienots iniciatīvas, lai rūpniecību veicinātu un atjaunīgos energoresursus. Paldies, vai ir vēl kāds, kas vēlētos brīvo mikrofonu procedūrā uzstāties? Ja tādu runātāju zālē nav, tad es došu tādu vārdu komisāru kungam, um, viņš uh, teiks gala uh, runu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Nesmu īpaši pārsteigts par izteiktajiem komentāriem, ko izteica politisko grupu pārstāvji. Man šķiet, ka parlamenta vairākums vēlas tiešām uh, Eh, nopietnas sarunas ar labu rezultātu ar Merkusūru, bet, eh, lai dejotu tango, ir nepieciešami divi. Un tā ir tā patiesā problēma. Merkusūra 2010. gadā uzstāja, lai mēs atsāktu sarunas. Eh, pa šo laiku esam tiešām paveikuši vērtīgu darbu, kā jau es ievadrunā teicu, bet neizskatās, ka ir pietiekami daudz politiskās gribas un politiskās iespējas uh, panākt progresu šobrīd. Vai viss jau ir zaudēts? Es tā nedomāju, jo nesen Brazīļi veica jaunu pētījumu par uh, rūpniecības nozari, un patiesībā Uh, atsauksmes no nozares bija daudz pozitīvāks nekā pirms trim gadiem. Tātad mēs uh, nevirzamies gluži nepareizajā virzienā un cerams, ka varēsim atbloķēt uh, sarunas. Bet šobrīd es nezinu, vai tas būs iespējams. Mēs vienkārši gaidām, kas notiks sanāksmē Santiago. Pēc tam tad zināsim kaut ko vairāk par šo jautājumu. Daudz jautājumi tika uzdoti par lauksaimniecību, par to arī neesmu pārsteigts. Bet kāpēc jūs visi domājat, ka mēs upurēsim lauksaimniecību? Un kāpēc jūs visu laiku sakāt, ka uh, tas nedrīkst būt tāds kā tirgošanās uh, objekts vai kārts šajās sarunās? Uh, Protams, ka tirzniecības nolīgumam būtu jābūt līdzsvarotam virknē sektoru, un lauksaimniecība ir viens no sektoriem. Tas nav vienīgais sektors, bet ļoti svarīgs sektors. Protams, eh, nevar uh, nolīgumā runāt tikai par lauksaimniecību vai tikai par rūpniecību. Tātad tas viss ir jāskata kopsakarīgi. Un, protams, ka ir jāpanāk līdzsvars, uh, un par to arī tiks diskutēts ar padomu un parlamentu. Bet kāpēc jūs esat tik defensīvi? Uh, šajos izteikumos. Pasaules tirgus uh, lauksaimniecības produktu ziņā uh, iet pareizajā virzienā, un pēc ilgiem laikiem uh, mums ir 7 miljārdu eiro tirzniecības pārpalikums laiksaimniecības ziņā. Tāds pārpalikums mums sen nav bijis. Tātad jums vajadzētu nedaudz mainīt savu nostāju, nedomāt, ka miljoniem darba vietu tiks zaudēts. Es nedomāju, ka tā tas būs. Es domāju, ka mēs varam panākt saprātīgu noliegumu ar Merkusūru, uh, ar nosacījumu, ka viņi izrāda politisko gribu un ka viņiem ir iespēja to darīt. Tas ir tas patiesais jautājums, vai viņiem šāda iespēja ir. Daudzi deputāti arī jautāja par plānu B, jeb alternatīvu plānu. Mums šobrīd nav izstrādāts šāds alternatīvs plāns, un es nedomāju, ka uh, valstīm Merkusūra ietvaros arī ir kaut kāds uh, alternatīvs B plāns. Kas notiks nākotnē, to mēs eh, nekad nezinām, bet eh, tagad mēs joprojām vedam sarunas eh, no abām pusēm, no vienas puses Eiropas Savienību, no otras puses Merkusur. Bet laiks iet, un es lielā mērā piekrītu profesoram Morēram, ka mēs nevaram šīs sarunas turpināt bezgalīgi. Viņiem vajadzētu izlemt, ko viņi grib un to arī pateikt mums, izlemt arī, ko viņi var darīt, lai panāktu vienošanos starp šiem diviem ļoti svarīgajiem ekonomiskajiem un politiskajiem partneriem. Tātad nogaidīsim, kas notiks sanāksmē nākamnedēļ Santiago, un pēc tam es jums ziņošu pēc atgriešanās. Paldies! Herzlichen Dank! Lielas paldies, komisār kungs! Noslēgumā šīm debatēm ir iesniegti pieci rezolūcijas priekšlikumi, par kuriem tad šodien 12. balsosim. Debats par šo darbkārtības punktu ir līdz ar to ir noslēgtas, un varu jums sniegt divus paziņojumus no priekšsēdētāja puses. Pirmkārt, par Vācijas uh, iesniegumu par Jurgen Kreutzmann imunitātes atcelšanu saskaņā ar 6.2 reglamenta pāntu. Šis iesniegums tiek nosiltīts tālāk juridisko lietu komiteja izskatīšanai. Otrs paziņojums.